Francijas Republikas kompetentās iestādes man ir nosūtījušas pieteikums atcelt eh, parlamentāro imunitāti deputātiem Marinai Lepenai un Marija Kristīnai Butonē eh, sakarā ar izmeklēšanu, kas ir uzsākta Parīzes pirmās instances tiesās. Saskaņā ar reglamentu eh, pieteikumu